Vietnamu. Vietnamas iesaistīšanās šī nolīguma izstrādāšanā bija ļoti pozitīva un parādījās jau zinām rezultāti arī pirms nolīguma tika pieņemti. Šī sadarbība ir izvērtusies daudz labāk. Uh, novembrī tika Vietnamā pieņemta arī nodarbinātības jaunie kodeksi, kas ļauj izstrādāt uh, starptautiskās darba organizācijas ietvaros kolektīvos nolīgumus. Sešas no astoņām konvencijām tagad jau ir ratificētas, un atlikušās līdz 21. gadam un 23. gadam arī tiks ratificētas. Bērnu darbs tiek likvidēts, kā to ieteica Starptautiskā darba organizācija Par 40% tas ir krities salīdzinot ar iepriekšējo apskatu. Komisija, protams, skatīsies, lai Vietnama aktīvi realizētu savu nodarbinātības kodeksu. Ir sagatavota arī institucionālās struktūras pārveida nevalstisko organizāciju iesaistīšana šajā darbā. Cilvēktiesību situācija, protams, ir joma, kur daudz kas vēl būtu darāms, taču domāju, ka šis dialogs, kas norit katru gadu, situāciju uzlabos. Priekšsēdētājas kundze uzskatu šie nolīgumi veidos labu pamatu sadarbībai un dialogam ar Vietnamu. No otras puses, ja tie netiktu ratificēti, mums būtu mazāki iespēju veicināt reformas Vietnamā un apdraudētu arī mūsu uzticamību. Paldies! Paldies komisāram! Tagad ārlietu komitejas vārdā Vizlerlīma kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es balsošu par šiem diviem noliegumiem ar Vietnamu, jo esmu pilnīgi pārliecināta, ka tā ir iespēja gan vietnamiešiem, gan eiropiešiem. Runājot no cilvēktiesību viedokļu, Vietnamā, protams, eh, mūsu atturība ir eh, eh, milzīga, bet mums ir jārada iespējas Eiropas uzņēmumu darbībai, ievērojot Eiropas prasības, un um, Vietnamā um, tad būs labāka situācija. Ar šiem nolīgumiem Vietnams valdība uzņēmas uh, ievērot pamatiesības, bet uh, arī pieņem to, ka noteikumu ievērošanai sekos īpaša komisija, Un liela uzvara ir tā, ka Eiropas komisija izveidos uh, neatkarīgu sūdzību mehānismu attiecībā uz cilvēktiesībām. Un visbeidzot, Vietnamam ir piedāvājusi, ka Eiropas parlamenta cilvēktiesību komiteja piedalītos Vietnamas un ES dialogā par cilvēktiesībām. Tā ir uh, pirmā reize, kad uh, Eiropas parlaments varēs piedalīties šādās sarunās. Izmantosim visu šo atvērtību, lai virzītu uz priekšu cilvēktiesības. Paldies! Paldies, un tagad uh, Tobē kungs attīstības komitejas vārdā. And, uh, is... Priekšsādātais kundze brīva tirzniecība ir viens no labākiem instrumentiem, kā uh, cīnīties pret nabadzību, to vēstura pierāda ļoti skaidri, bet šis nolīgums uh, ir jāveido tā, lai Vietnam varētu turpināt uh, ilgspējīgs izaugsmas ceļu. Un mēs arī ar to nosakām ļoti augstu standārtu, jo tas ir visaptvarošs uh, nolīgums ar jaunatīstības valsti. Uh, Un esmu priecīgs, ka ilgspējīga attīstība šajā nolīgumā ir apskatīta atsevišķā sadaļā, un tā ir arī pienācīgi jāievieš. Es atbalstu arī laika grafiku, kad Vietnamai ir jāratificē atlikušās SDO konvencijas. Es aicinu abas puses pilnībā izmantot līgumā noteiktos noteikumus, lai stiprinātu cilvēktiesības Vietnamā un īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus. Es arī aicinu komisiju sadarboties ar pilsonsko sabiedrību kārtību, lai nodrošinātu, ka izaugsme Vietnamā uzlabos arī darba tiesības un vidas aizsardzību. Aiz, attīstības komiteja iesaka atbalstīt šo nolīgumu. Paldies, un tagad no zivsaimniecības komitejas Bartolo kungs lūdzu. Kari kolēģi. Dargie kolēģi, šis brīvās tirdzniecības līgums ar Vietnamu um, skārs arī e, zivsaimniecība. Šeit jau ir vienošanās starp partneriem, taču mēs esam zivsaimniecības komiteja izstrādājuši atzinumu, negribējām būt pasīvi, bet dot ieguldījumu šīm debatēm parlamentā, paceļot latiņu nedaudz augstāk. Vietnami ir pacentusies pielāgoties mūsu standartiem attiecībā uz uh, zivsaimniecības produktiem. Viņi vēlas uzlabot situāciju arī turpmāk, taču nevaram noliegt, ka vēl pastāv trūkumi īpaši, kas attiecas uz nelegālo zveju, uz malu zvejniecību. Mēs esam e, šajā nolīgumā arī lūguši Eiropas komisiju raudzīties uz to, lai Vietnam turpināt centienus malu zvejniecības apkarošanā un arī šīs ceļkārtas liktu lietā, ja Vietnama ne e, e, ievēros norunas ar Eiropas Savienību, tad spērt attiecīgas soļus. Paldies, ETP grupas vārda Vinklera kungs, pusotru minūti. Paldies, de priekšsēdus kundze, darbie kolēģi, godātais komisār kungs. E, tirdzniecības e, līgums sarunas starp ES un Vietnamu iesākās 2012. gadā tad tika pabeigts 2015. gadā, tad no jauna atvērts un pabeigtas 2019. gada jūnijā. Gada, šogad laikā esam Vietnamā eh, tautsemniecībā, darba, eh, tiesību, ilgspējības un daudzās citās jomās milzu progresu panākts, un Eiropas saimnībai arī var pateikties lielā mērā par šo progresu. Eh, mūsu sadarbība ar Vietnamu īs, īstenojot brīvās tirdzniecības un investīcija aizsardzības līgumu dos pozitīvu uh, motivāciju Vietnams varas iestādēm. Nesen saņemām darbu plānu uh, iekšlietu eh, konsultantu grupām un arī būs vienotā parlamentārās uzraudzības komiteja starp Vietnams parlamentu un Eiropas parlamentu. Parlamentam rīt būs būtiska izvēle jāizdarīt. Jāizdara piekrist vai nepiekrist es Vietnams līgumam. Atlikšana būs 20. gadsimta pieeja. Mēs viņiem uzdodam mājas darbus un tad eh, aizsūtam viņus atkal mājās taču piekrist nolīgumam. Tā būtu 21. gadsimta izvēle, kad mēs eh, eh, pasakām, ko vēlamies, un tad sakam, strādāsim kopā. Es piedāvāju rīt balsot par eh, piekrišanu un tad kopā balsot par mūsu vienotu ilgspējīgu nākotni ar šo draudzīgo valstu. Paldies, un tagad es nu grupas vārdā Langes kungs, divi ar pus minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. Vilijas Brants pirms 50 gadiem runāja par uh, pārmaiņām caur tuvināšanos. Viņš bija tas, kas izstrādāja šo koncepciju. Proti, dialogs ar valstīm, kam ir fundamentāli atšķirīgi priekšstati dažos jautājumus, lai panāktu situācijas uzlabojumu e, e, tur dzīvojošo cilvēku interesēs. Un tieši tas arī ir, manuprāt, pareizais ceļš mūsu attiecībās ar Vietnamu. Ar dialogu palīdzību censties panākt vietējo cilvēku dzīves situācijas uzlabošanu tieši ar Vietnamu, ar valsti, ar kuru mēs jau tā intensīvi tirgojamies. Esmu pārliecināts, ka daudzi no jums, darbie kolēģi, šeit valkā Vietnams apģērbus, eh, kurpes, eh, visi Samsung eh, uzņēmuma vietālruņa, planšetdatora tiek ražot Vietnamā. Darbie kolēģi, mums ir jānosaka standārti ražošanā ķimikāliju izmantošanā un it īpaši, kas attiecas uz darba ņēmēju tiesībām. Un komisāra kungs ar visu cieņu. Šie sasniegumi ir tikuši panākt, pateicoties Eiropas parlamentam. Pēdējo divu gadu gaitā esam intensīvi veduši sarunas, un es lepojos ar šo parlamentu, ka mēs izmantojam mūsu iespējas. Mēs panācām Startautiskās darba organizācijas pamat normu ratifikāciju no Vietnams puses mēs panācām uh, eh, obligātu uh, uh, šo darba tiesību normu kontroli, ka vietējie civil pilsoņu tiesību organizācijas var darboties Vietnamā, ka pilsoniskās sabiedrības telpa ir paplašināta Vietnamā, ka mēs esam panākuši arī uzlabojumu cilvēktiesību situācijā un pirmreizēji cilvēktiesību dialogā šī Eiropas parlamenta uh, cilvēktiesība apaškomisija ir tikusi šajā dialogā iesaistīta. Tas iepriekš nekad nav noticis. Uh, un arī mums izdevās parlamentāro sadarbību panākt šajā uh, dialogā. Tātad varam lepoties ar panāktu taču, dārgie kolēģi, es arī teikšu, ka darbs pa īstam sākas tagad, jo mēs turpināsim cīnīties par to, lai uh, ar šī nolīguma palīdzības situācija, šīs valsts iedzīvotāja situācija turpināt uzlaboties. Darbs tikai iesākas. Paldies, Kārs Brūkundze, divas minūtes, Riņu grupas vārdā. Uh, priekšsēdus kundze, godāmais komisāra kungs, deputāti. Eiropa stingri stāv brīvās tirdzniecības aizstāvībā. Rīt varam pašķirt jaunu vēstures lapusi. E, šis ir visambiciozākais nolīgums, kāda es jebkad ir slēgus ar attīstības valsti. Un e, tas dos ieguvumu abām pusēm. Eiropas Savienība un Vietnam jau ir svarīgi tirdzniecības partneri Šī tirdzniecība turpināsies ar vai bez līgumiem, nolīgumu. Taču ar šo nolīgumu mūsu tirdzniecība kļūs ilgspējīgāka, paredzamāka gan videi, gan cilvēkiem un klimatam. Sarunu gaitā vietam ir uzlabojusi darbinieku tiesības. Sešas no astoņām dar starptautiskās darba organizācijas konvencijām ir tikušas pārakstītas, uh, bērnu darbs ir būtiski samazināts. Mēs zinām, ka dažas balsis ir izskanējušas eh, par to, ka rītdienas balsojums būtu jāatliek tādēļ, ka demokrātiskā attīstība Vietnamā nav bijusi pietiekami strauja. Un tomēr. Protams, mēs būtu labprāt redzējuši vēl vairāk progresa attiecībā uz demokrātiju un cilvēciskiem, taču mums arī jāuzdod sev jautājums šajā parlamentā. Vai gribam uh, varēt demokrātiju veicināt vēl labāk bez šī līguma. Nepievilsim reformists brīvības cīnītājs, kas e, šajā valstī izmantosim katru iespēju šo nolīgumu izmantotu, lai veicinātu brīvību un demokrātiju. Pagājuši nedēļ parlamenta uzraudzībā arī ir saņemti daži pozitīvi signāli, neliela kaut. Balsosim par šiem nolīgumiem. Izmantosim uzraudzības mehānismu, lai veicinātu demokrātiju, cilvēktiesības Vietnamā kopā. Paldies! Paldies ID grupas vārdā Lančīnī kungs pusotra minūte. Grācija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirms mēs novērtējam tirdzniecību, atcerēsimies, ka Vietnama ir komunistiska represīva valsts ar partijas monopolu, un tur nav neatkarīga mēdīju. Jebkāda kritika tiek sodīta, nav arotbiedrību, daudzas saistības, kas tiek formulētas, faktiski ir bez termiņiem, un tas padara to visu par ļoti naivu. Šeit mēs redzam skaidru atšķirību starp tiem tādām problēmām, ko Eiropas Savienība uzliek savām dalību valstīm un to, kā situācija tiek risināta Vietnamā, kur, piemēram, tiek uh, lietotas ogles arvien plašāk. Šāda skaidra finansiāla plāna trūkums attīrīt ūdeni Mekongas upē, kārtīgi izmantot jūras resursus, ļaut ievest preces Eiropā par lieliem apjomiem, tādā veidā faktiski nodarot pāri kaimiņu valstīm kā Kambodžai, tas viss nav pieņemams. Komisija, manuprāt, nesaprot, cik šie sektori ir svarīgi. Šeit ir arī draudz intelektuālām iz, intelektuālajām uzņēmējdarbības tiesībām un daudz kam citam. Mēs nedrīkstam aizmirst, kad balsojam, ka mums jāaizsargā šie sektori Eiropā, nevis jādomā par personiskiem ienākumiem. Paldies zaļajiem Brikmo kundze. Paldies. Eh, mēs tagad eh, spērsim eh, lielu soli šajā pirmajā jaunajā komisijas sasaukumā un balsosim par Vislēra Limas kundzes ziņojumu par cilvēktiesībām, ratificējot arī uh, um, nolīgumu ar uh, Vietnam. Jā, Vietnam ir pieņēmusi jauno darba likumu, ratificējusi SDO konvencijas, bet uh, lai biedrošinās brīvība, vārda brīvība un neatkarīgu ārotbiedrību uh, veidošanās būtu iespējama, ir jāreformē krimināla likums, un to mēs arī prasījām, rakstot vēstuli Vietnams iestādēm. Mēs prasījām atlikt ratifikācijas procesu, lai pie tā kopīgi ar Vietnamu strādātu, ar dialogu Langas kungs. Viņi um, mums īsti pat neatbildēja, un uh, šodien mēs redzam, ka krimināla tiesību reformas nebūs. Un, uh, Mēs esam gatavi, kā parlamentārā asamblēja, pieņemt to visu. Eh, Kāds tad ir šīs ekonomiskās intereses, buržuā kungs, Hogana kungs? Eh, mūsu tirzniecības līdzsvars eh, vēl pasliktināsies šī nolīguma rezultātā tekstils, koksne, rīsi. Tas viss ir jāņem vērā. Un Vietnamas iestādes uh, attaisno žurnālista uh, arestu. Un uh, tas ir tāds kā trieciens mūsu uh, parlamentam, jo mēs taču par to uh, izteicāmies attiecībā uz Vietnamu. Nu jā, zaļais kurs, mēs atalgosim valsti, kas uh, izcērt kokus nelegāli un veic nelegālo zvēju. Uh, Eh, mēs vienkārši domājam par mūsu institūcijām uz vietas, eh, un ir arī potenciāls interešu konflikts eh, jau no paša sākuma šajā jautājumā, jo mēs vienkārši turpinām mūsu darbu kā līdz šim. Kolēģi, jūs droši vien arī esat saņēmuši pilsoņu NVO arotbiedrību aicinojumus, kas tomēr netiek uzklausīti. Uh, Un um, tiek runāts uh, pēdējās nedēļās, pēdējos mēnešos par cilvēktiesību um, degradāciju uh, šajā valstī. Un uh, šobrīd mēs konstatējam, ka zaļais kurs un cilvēktiesības um, tomēr netiek ievērotas šajā parlamentā. Die EKR-Fraktion spricht nun der Kollege Sachadil, eine Minute 30.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 Eh, ir atkāpusies no nolīgumu. Šobrīd eh, nav neviens cits eh, nolīgums plānots ar valstīm no šī reģiona. Vietnamē ir vairāk kā 90 miljoni iedzīvotāju, tā šobrīd ir ASEAN prezidējošā valsts, uh, un tas ir mūsu politiskajās un ekonomiskajās interesēs panākt nolīgumu ar Vietnamu. Ja mums nebūs nolīguma, tad mēs būsim zaudētāji, un ieguvēji būs Ķīna un ASV. Tagad Morēla kungs, pusotra minūte no GNGL. Paldies, priekšsēdātājs kundze, vai vajadzētu padziļināt attiecības ar Vietnamu. Jā, mēs visi esam viensprātis, vai tas obligāti ir jādara ar brīvās tiesniecības nolīgumu? Nu, nē. Un tās ir tās debates. Jūs domājat, ka brīvās tiesniecības nolīgums ir burvi nūjiņa, atrisinās visas problēmas. Uh, Es nepiekrītu komisijas uh, optimismam, ka tas ir um, nolīgums, no kura ieguvējs būs abas puses. 30 miljārdi ir nelīdzsvars starp mūsu tirzniecības uh, bilancē. Kurš tad būs uh, maksātājs uh, liela daļa? Uh, Eiropas strādājošo, piemēram, tekstila nozarē padarīt Vietnamu par tādu lielu šūšanas darbnīcu pasaulē, nu tas ir tas risks. Eh, tiek teikts, ka Vietnam būs ieguvēji, jo eh, viņi eh, pieņems SDO normas, paraugieties uz Dienvidu Koreju. Tur arī tika te izteikti solījumi um, un netika pildīti. Tas ir tāds naivums vai pat liekulība. Nu, tieši pretēji nav jau tā, ka Vietnamas valdība būtu ņēmusi uh, vērā mūsu prasības. Preses brīvības indeksā Vietnam ir pašā lejas galā. Uh, Mēs um, sakām, ka mums ir uh, ārkārtas stāvoklis klimata jomā, mēs uh, pieņemam zaļo kursu, bet uh, visās citās jomās mēs turpinām kā līdz šim. Mēs nemaz neaizsargājam ilgspējīgu attīstību. Eiropas Savienība izskatās vienmēr dot, uh, dot priekšroku brīvai tirzniecībai uz cilvēku tiesību pamatiesību rēķinu. Paldies, līdz ar to runātāju saraksts ir izsmelts no politiskajām grupām un uh, gribētu aicināt pārējos runātājus ievērot uh, e, runāšanas laiku. Begīnas kundze, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdājas kundze, kolēģi, komisāri. Pirms trīs gadiem balsojot par komerces stratēģiju, parlaments aicināja veidot šādus nolīgumus, Mani vārdi ir uzklausīti. Vietnama ir Āzijas tīģeris, 7% pieaugums gadā, pieaugoša bagātība un arī pieaugošs mūsu produktu patēriņš. Ar šo nolīgumu mēs samazinām uz nulli muitas nodokļus, Geogrāfiskās identifikācijas projekti aizsargāti tie ir lielākoties itāļu 22%. Tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti svarīgi Itālijai. Runājot par tirdzniecību ar manu valsti, tā ir pieaugusi eksporta par 12% katru gadu, un importa eksporta kvota kas ir pieaugušas par 3,7 miljardiem. Tas ir vislielākais pieaugums Āzijas valstīs. Ir ļoti liels pieprasījums pēc itāļu produktu, 300 miljoni eksportiem, modes sektora 65 miljoni, pārtikas jomā un arī daudz kas cits. Šis nolīgums tāpēc ir ļoti pozitīvs, taču ir problēma. Cilvēktiesību situācija neuzlabojās. Ir daudz dažādi likumi, kas vēl nav pieņemti par cilvēktiesībām. Situācija varbūt mainīsies, tāpēc, ja mēs rīt balsojam, balsosim par. Taču es no jums, kolēģi, gribētu prasīt atlikt uz kādu laiku šo balsojumu likt mūsu vietnamiešu draugiem pabeigt savas demokrātiskās reformas un norādot vietnamiešiem, ka mēs ar lielu labu gribu skatāmies uz šo procesu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi izmantot šo laiku, lai Vietnamas draugi varētu uzlabot situāciju savā valstī. Mūsu draugi patiešām ir draugi, un mēs būsim draugi arī nākotnē, bet situācija cilvēktiesību jomā ir jāuzlabojas kolēģim Hansenam vārds. Paldies, priekšādātāji! Amerikas valdība apstiprina, ka visai spēcīgākie likumi ir tie, kas ietekmē 21. gadsimta tirsniecības modeļus. Rīta, dāmas un kungi, mums būs vēsturiski iespēja pierādīt pretējo. Parādīsim visai pasaulē, ka mūsu um, darbība tirdzniecības jomā palstās uz skaidriem noteikumiem, un uh, tas ir arī zelta likums, kam vajadzētu sekot. Jā, Vietnama ir attīstības valsts, un, protams, kā ekonomiskās modernizācijas uh, process, kā arī vīdes un sociālās modernizācijas process vēl nav pabeigti. Bet uh, šī līguma ratifikācija nenozīmē to, ka mēs tagad pieliksim punktu sarunām, un tas arī nenozīmē to, ka mēs aizvērsim acis uz cilvēktiesību situāciju Vietnamā. Un, jo īpaši mēs nedosim šeit nekādas, mm, nekādu brīvību Vietnamas valdībai. Uh, Šodien mums ir iespēja arī tikties ar ārlietu ministru šeit, eh, Eiropas parlamentā. 45 gadi ir pagājuši kopš eh, Vietnams kara beigām, un ir pagājuši 30 gadi kopš diplomātsko attiecību sākšanas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu padarīt mūsu sarunas daudz intensīvākas ar mūsu Vietnams partneriem, un tādā veidā mēs varēsim nodrošināt reālas svīras un arī ticamas platformas. Parlaments ir panācis, eh, ka tiks izveidota kopējā komiteja, un tas ļaus mums eh, nodrošināt sociālo-ekonomiskās pārmaiņas un ļaus uzlabot visu vietnamiešu dzīvi. Paldies! Lielas paldies! Tagad došu vārdu Tojas kundzei uz vienu minūti. Eh, sono indubbi vantaggi che questo accordo. Paldies! Šī vienošanās, protams, dod daudzas priekšrocības. Tās būs priekšrocības gan Eiropas, gan arī Itālijas ekonomikai. Itālijas eksports tiek nodrošināts arī uz šo valsti, un, protams, kā mēs gūsim labu no šīs attīstības. Taču mēs nedrīkstam aizmirst situāciju, kādā atrodas šī valsts, jo īpaši es vēlos šeit uzsvērt eh, cilvēktiesību situāciju. Tāpat arī ir jāatcerās par arotbiedrībām, par politieslodzītajiem, kas vēl ar vienu ir ļoti smagā situācijā. Es vēlētos, lai komisija būtu uzmanīga. Komisārkungs, varbūt jūs varētu manī ieklausīties. Es tagad vēršos tieši pie jums. Mēs pieprasām, lai tiktu nodrošināta saskaņa. Mēs eh, vēlamies domāt gan par uh, eh, um, ogļrača ieguves eh, darbiniekiem, gan arī par sievietēm, kas vēl ar vien saskaras ar lielām problēmām. Mums vajadzētu rīkoties. Un, protams, ka Mums vēl ir daudz darāmā. Es priecājos arī par sasniegto, to es eh, varu teikt ar eh, lielu lepnumu, bet iespējams, ka mums vajadzētu prasīt vēl vairāku, jo īpaši domājot par sievietēm un bērniem. Mums ir jābūt jo īpaši uzmanīgiem attiecībās šo nolīgumu. Tankašu. Lielas paldies! Nākamais Hāna kungs, viena minūte. Hāns kundze. Paldies, priekšādātāji! Pilnīgi skaidrs, ka Vietnama ir komunistu valsts, tā nav demokrātija, un tirzniecības eh, līgums to nepadarīs par tādu vienas eh, nakts laikā. Taču šis līgums veicinās ekonomisko attīstību, tas ļaus eh, cilvēkiem iziet no nabadzības un nodrošinās vairāk tiesību un aizsardzības. Jaunais darba kodeks jo īpaši aizsargā sensitīvas grupas. Tagad varēs darboties arotbiedrības un arī pulcēšanās brīvības sakos. Palielināta caurdzamība, starptautiskā novērošana ļaus labāk aizsargāt cilvēktiesības. Mēs jau tagad tirgojamies ar Vietnamu. Šeit nav runa par to, vai mēs to gribam vai nē. Šeit ir runa par apstākļu uzlabošanu. Tieši tāpēc mums ir jānosūta spēcīgs signāls visam ASEAN reģionam. Mums ir jāpalīdz šiem reformēšanas spēkiem, kas tic sadarbībai ar Eiropas Savienību. Neļausim uh, visu noteikt tādiem spēlētājiem, kas uh, spēlē pēc uh, Ķīnas vērtībām. Dankeschön. Lielas paldies. Tagad uh, Žuvāna kungs vienu minūte. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi. Mēs uh, nevēlamies balsot par līgumu, kas nebūs labs nec Eiropas Savienībai, nec Francijai, nec Vietnamai. Jau gadiem ilgi mēs vēršamies pret ekoloģisko noplicināšanu, kas dara pāri planētai. Jau gadiem ilgi mēs uzsverām, cik bīstamas ir šīs strateģiskās atkarības no dažādām izēvielām, kas atrodas ārkārtīgi tālu no Eiropas Savienības un kur mēs pilnīgi neko nekontrolējam. Gadiem ilgi mēs arī uh, Uh, nosodām to, ka notiek iejaukšanās suverēnas valsts um, lauciņā. Tieši to dara šādi brīvas tirsniecības līkumi. Mēs uzskatām, ka 21. gadsimtā vajadzētu pāršķirt jaunu lapu šīs brīvās tirsniecības un globalizācijas grāmatā. Mums nevajadzētu uh, Um, šeit domāt par to, ka viss ir jāpārveido uz citām valstīm, ja runa par ražošanu. Mums ir jāpārveido industrija tā, lai visas nacionālās valstis varētu to nodrošināt savā teritorijā. Mēs uzskatām, ka visiem ir jāstrādā pie savas neatkarības un pie savas uh, strateģiskās brīvības. Lielas paldies! Tagad izteiksies uh, Kavacīnī. Um, thank you, Madam President. Lielas paldies, priekšādātāji! Novembrī parlaments nolēma, ka Parīzes vienošanās ir jāiekļauj visās brīvās tirdzniecības nolīguma sadaļās, un decembrī parlaments nolēma, ka visi brīvie tirdzniecības līgumi mēģinās īstenot arī e, sociālos standārtus. Tāpēc parlaments vēlas būt e, tas, kas iestājas par cilvēktiesībām. Taču lielākā daļa šajā parlamentā tagad grib balsot par brīvās tirdzniecības un asociācijas nolīgumu ar Vietnamu. Tomēr cilvēktiesības pašlaik eh, pasliktinās Vietnamā un politieslodzīto skaits, ka 2016. gada ir pieaudzis. Mēs rādzam, ka dažāda veida tiesības un brīvības eh, tiek apspiestas. Vēl ir viena, mēs neredzam, ka tiktu īstenoti sociālie un vides standārti. Sociāldemokrāti šeit parlamentā vienmēr ir uzstājuši, ka tā ir sarkanā līnija. Es saprotu, ka vairākums šajā parlamentā vēlas panākt eh, tirzniecību ilgspējīgāku un eh, strādāt pie klimata aizsardzības. Bet, eh, kolēģi, mēs sevi padarīsim par muļķiem, ja pēc tam mēs padosimies un pieļausim, ka tiek noslēgts šāds tirzniecības nolīgums, kas neatbilst zaļajam kursam. Teiksim nē šim līgumam. Aicināsim, lai komisija atkārtoti veid sarunas. Mums ir jāsaskaņo šis Vietnamas nolīgums ar zaļo kursu. Tas būs arī spēcīgs eh, signāls Vietnamas valdībai, lai viņi uzlabo slikto cilvēktiesību situāciju savā valstī. Lielas paldies! Es gribētu aicināt eh, kolēģus eh, sarunāties ārpus zāles, nedarīt to šeit zāles iekšienē. Tagad došu vārdu Agilāru kungam vienu minūti. Agilārs kundze. Paldies, priekšādātāji! Šodien mēs apspriežam tirdzniecības nolīgumu ar Vietnamu. Un mēs uzskatām, ka tas noteikti nāks par labu Eiropas Savienībai dažādās nozarēs, ja runa par, teiksim, vīnu vai gaļas ražošanu. Ir skaidrs, ka komisija neaizsargā vienu no sensitīvajām jomām piemēram, rīsi. Vietnama konkurē ar um, Spāniju un Itāliju šajā jomā. Spānijas rīsa audzētājus ļoti uztrauc šī notikuma attīstība, jo tagad šī nozare piedzīvo krīzi. Ja mēs uh, rīkosimies pielaidīgi šajā jomā, tad mēs uh, samazināsim ražošanu Eiropā. Uh, Ir iekļautas arī dažādas rezerves klauzulas, tādas pašas kā Kambodžas nolīgumā. Kāpēc eh, komisija atkal pieļauj tādas pašas kļūdas, tik sensitīvā jomā kā rīsaudzēšana? Galu galā šī nozara ir ārkārtīgi svarīga mūsu ekonomikai un arī lauksaimniecības apgabalu saglabāšanai. Eiropas Savienībai vajadzētu izpētīt šo ieteikumi un vajadzētu piemērot šeit attiecīgas aizsardzības klauzulas. Lielas paldies! Tagad vārds eh, Sinčiča kungam pusotra minūte. Paldies! Ir vairāk iemesli, kāpēc eh, šo nolīgumu vajadzētu noraidīt. Šīs eh, līgumas, vai drīzāk šie līgumi, ir sarakstīti korporāciju labā. Pieminēšu tikai trīs piemērus. Piemēram, šis līgums piešķir īpašas tiesības investoriem. Tātad šeit es runāju par investīciju aizsardzību. Un Šeit ir paredzēts arī strīdu izšķiršanas mehānisms. Tiesa, kas uh, veids uh, šādu strīdu risināšanu, ir uh, attāla arbitrāžas tiesa, tā nav vietējā tiesa. Tāpat arī došu jums piemēru par um, dažādu dažādu rezervi ievērošanu. Piemēram, mēs redzējām, kā ir bijuši līdzīgi gadījumi, kur strīdos šīs valstis zaudē. Un uh, mūsu ražotāju korporācijas līdz ar to gūst pārsvaru pār šīm vietējām interesēm. Piemēram, paskatīsimies, kā šī situācija ietekmēs nabadzīgus reģionus Vietnamā, kas nespēs aizstāvēt savas intereses. Un mm, tie nevarēs neko izdarīt, ja multinacionāli uzņēmumi uzspiedīs eh, savas intereses ar šādu arbitrāžas tiešu palīdzību. Lielas paldies tagad eh, Varborns. Paldies, eh, priekšādātāji. Hogāna kungs, godāmie kolēģi. Vietnā pēc Singapūras ir eh, svarīgākais eh, Eiropas Savienības un Dienvidu Āzijas eh, tirzniecības partners. Un tieši tāpēc arī Eiropas Savienības uzņēmumiem būs iespēja tagad iekļūt tirgū, kur ir vairāk nekā 100 miljonu patērētāju, kur strauji pieaug vidusšķira, kur arī uh, palielinās pirktspēja. Tas uh, nodrošinās ļoti labas iespējas apmēram 600 uzņēmumiem. Un uh, tie līdz ar to varēs eksportēt uz šo valsti. Bet, eh, protams, tas nodrošinās iespējas arī importam no Vietnamas. Uzņēmumiem līdz ar to būs daudz vienkāršāk tirgoties ar šo lielo tirgu. Es eh, darbojos eh, Eiropas parlamenta Vietnamas delegācijā. Mēs devāmies braucienā rudenī, un visi, ar ko mēs tikāmies, sirdsniecības pārstāvi, humanitāros organizācijas, visi pārējie mūs aicināja ratificēt šo līgumu. Eiropas Savienības eksports iespējams pieaugs par 16%. Tas ir labi gan Zviedrijas, gan Eiropas Savienības konkurētspējai, izaugsmai un uzņēmumiem. Tieši tāpēc es balsošu par šo nolīgumu. Liels paldies! Tagad vārds Gluksman kungam viena minūte. Godāmie kolēģi, Mēs esam izziņojuši, ka ir ārkārtas situācija klimatā, esam nobalsojuši par zaļo kursu, un tas bija tikai pirms mēneša. Un rīt, ko mums prasa? Mums prasa nobalsot par vēl vienu brīvās tirzniecības līgumu, it kā nekas nebūtu noticis. Šīs līgums runā pretī mūsu solījumiem, kas ir ierakstīti melns uz balta zaļajā kursā. Šeit nav pilnīgi nekādu saistiešu mehānismu attiecībā uz spēju attīstību. Vai mēs piešķirsim šo? uh, iespēju, vai šādā veidā mēs sevi diskreditēsim. Vīdes uh, aiz, aiz, aizsargātāji, sociālo tiesību aizsargātāji, tie visi ir tagad aizturēti tikai tāpēc, ka viņi mūs aicināja neparakstīt šo līgumu. Ja jūs uh, nevērtējat augstu savus vārdus, tad vismaz piešķiriet kaut kādu nozīmi uh, viņu vārdiem, neļaujiet viņiem sapūt cietumā. Godāmie kolēģi, ir kaut kas augstāks par tirzniecības dievu. Tie ir mūsu principi. Rīt mums ir iespēja to parādīt. Merci. Lielas paldies! Nākamais kolēģis eh, Bedrenis Kunze. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Vietnama ir mūsu otrā ekonomiskā partnera Dienvidu Austrumāzijā, un eh, Eiropas Savienība sagaida ļoti daudz labumu no šīs vienošanās. Jā, protams, šis līgums ļaus mums uh, aizsargāt 70 uh, uh, geogrāfiskās izcelsmes norādes, uh, no kurām daudzas ir arī Francijas norādes. Mēs gūsim arī daudz labāku labumu no piekļuvas publiskajam tirgumam. Bet cilvēktiesību situācija vēl ar vienu ir uztraucoša. Ir ļoti daudz politieslodzīto, arī daudzi žurnālisti vēl ar vienu ir aizturēti, kaut arī Eiropas Savienība ir aicinājusi viņus atbrīvot. Tāpat arī uh, Mums ir jāatcerās par starptautisko konvenciju ratificēšanu, jo īpaši šeit vajadzētu uzsvērt ilgspējīgas attīstības sadaļu. Mums vajadzētu vadīties pēc mūsu vērtībām un cilvēktiesību aizsardzības. Šī nolīguma apstiprināšana nav pašmērķis. Pats eh, svarīgākais ir šo nolīgumu īstenot eh, atbilstoši starptautiskajam kontekstam un lai nerastos nekādi tirzniecības kari. Lielas paldies. Eh, tagad eh, Haidera kungam viena minūte. Paldies, eh, priekšādātāji. Es vēlos uzreiz norādīt, ka es balsošu pār šo brīvās tirsniecības nolīgumu. Es atbalstu brīvo tirzniecību. Tā vienmēr ir bijusi svarīga abām pusēm, un tas ir arī labs cinējs uh, izaugsmēji jo īpaši tas attiecas uz uh, saiknēm starp Eiropu un Āziju. Vietnama ir jo īpaši dinamiska valsts un tā atrodas ar ļoti dinamiskā reģionā. Ekonomiskā izaugsme kopš 90. gadiem Vietnamā visu laiku ir bijusi virs 5%, un arī infrastruktūra un tiesiskums pēdējos gados ir ievērojami uzlabojušies. Vietnama bez tām ir arī ļoti svarīga eksporta valsts Eiropai. Tas izklausās ļoti pozitīvi, bet, protams, gribu pieminēt arī negatīvo pusi. E, te ir runa par e, kritiskiem žurnālistiem, par e, reliģijas minoritātēm, ko sociālistiskais režīms apspiež, liek tiem izbraukt no valsts vai arī dzīvot ļoti sliktos apstākļos. Tieši tāpēc Ar šo brīvās tirdzniecības nolīgumu mums vajadzētu mēģināt panākt, lai cilvēktiesība situācijā Vietnamā uzlabotos. Lielas paldies! Tagad Žado kungam vārds uz pusotru minūti. Merci. Paldies, priekšādātāji, gudāmie kolēģi! Ko mēs dzirdējām vēlēšanu kampaņas laikā šeit Eiropā? Tika teikts, ka ir jāpieliek punkts privās tirsniecības nolīgumiem, kas piešķir tiesības multinacionālajiem uzņēmiem, kas runā pretī valdībām, kas runā pret veselības, sociālo vai vidas aizsardzības likumdošanu. Tas uh, ļauj arī. Uh, mm, vēl vairāk pasliktināt situāciju klimatā. Šie brīvās izniecības līgumi arī uzbruk biodaudzveidībai, veicina nelegālo zvejniecību. Tie ir arī pretēji demokrātijai un runā pretī cilvēku brīvībai, bet uh, Lūk, parādās šis pirmais nolīgums un visi - sociāldemokrāti, Bērns Langens, liberāļi, konservatīvie - jūs visi balsosiet par šādu brīvās tirdzniecības nolīgumu. Pilnīgi pretēji. Eh, Eiropas komisijas solījumiem attiecībā uz zaļo kursu, Eiropas vērtībām un regulētu globalizāciju. Pavisam savādi ir tas, ka šīs debates norisinās tieši pēc debatēm par Brexitu, bet eh, Brexits notika tikai tāpēc, ka mēs neieklausījāmies eh, strādniekos, mēs ļāvām, lai viņi tiek eksploatēti, lai netiek ievērotas nekādas sociālās tiesības. Tagad mēs šeit runājam par otru planētas pusi. Mums vajadzētu izturēties cienīgāk pret vietnamiešiem, vajadzētu izturēties cienīgāk arī pret jūsu vēlētājiem. Noraidiet šo brīvās izniecības nolīgumu, jo tas absolūti neatbilst Eiropas vērtībām. Paldies kolēģim Južicam. Vienu minūti, lūdzu. Hoci Vietnam nie je demokratiska. Paldies. Vietnama nav demokrātiska valsts. Neskatoties uz to, es atbalstu nolīgumu balstoties uz sekošiem apsvērumiem. 2009. gadā Vietnama bija 32. lielākā eksporta valsts, noiet valsts eh, Eiropas eh, ražotājiem. 2008. Eh, gadā tā bija 10. lielākā eksportētāja valsts, un tas jāņem vērā. Ja tirsniecība ar Vietnamu tiks labāk noregulēta caur šo nolīgumu, tas pavērs labākas iespējas mūsu ražotājiem, un gal galā tas uzlabos arī situāciju ar demokrātiju Vietnamā. Katrā ziņā tas palīdzēs Vietnamai nostāties uz demokrātiskā ceļa. Eiropas eh, Savienības eh, rokās ir eh, arī iespējas uzlikt sankcijas nepieciešamības gadījumā Vietnamas valdībai, ja apstākļi valstī neuzlabosies. Un es ticu, ka pēc desmit gadiem Vietnama būs daudz tuvāka mums un daudz tuvāk arī tirgus ekonomikas apstākļiem. Un tas uzlabos arī eh, cilvēktiesības un, un pamatiesības valstī. Paldies! Paldies, eh, kolēģis Radečovskis. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādētāji. Es vērtēju šo nolīgumu visai pozitīvu un atbalstīšu to. Šī gada 5. Februārī es piedalījos uh, konferencē, kas, kurā piedalījās arī Bangladešas pārstāvi Briselē, un tad mēs runājām par tekstīliju eksportu no Bangladešas, un Bangladešas uh, pārstāvi sacīja, ka nu, šāds uh, nolīgums ļauj, tad, tad nodīs pie tā, ka Bangladeša zaudēs 13 miljardus eiro ik gadus. Eiropas Savienība ir lielākais eksporta importētājs tātad uh, tekstīlijām no Bangladešas, un Vietnam ir lielākais Bangladešas uh, konkurents. Un šis nolīgums uh, novadīs pie tā, ka šī valsts zaudēs milzīgu tirgus daļu. Es ceru, ka te nav nekādu lielo tekstilu industrijas uzņēmumu ietekme. Mēs zinām, kādos apstākļos strādā bērni šajās tekstilu rūpnīcās. Tas nav pieļaujams. Un vēl viena lieta, es atminos. At vēl Vietnams kara laikus. Mēs jūt, jūtam, zinām, vainas izjūtu pret Vietnamu. Un, mums jāapraksta šis nolīgums, pretējā gadījumā mēs atkal nonāksim pie tā, ka uz Vietnams iedzīvotājiem kritīs bumbas. Paldies kolēģim Zīmonam, nākamam vārds. Viena minūte, paldies priekšstādātāji tirsniecības nolīgums starp ES un Vietnamu ir pierādījums tam, ka mēs varam panākt to, ka caur tiesniecības nolīgumiem tiek ievērta Eiropas standarti pasaulē. Tiks uzlabot darba apstākļi, tiks eh, liekts eh, piespiedu darbs, eh, uzlabosies īvarotbiedrībām. Ja, bet arī Parīzes nolīgums bez vienošanās ar šādām valstīm nebūtu spēkā. Es domāju, ka tas ir liels panākums. Uh, kolēģi no kreisajiem un, un zaļiem pamatā ir pret šādiem nolīgumiem, un uh, viņi starp, starp citu šeit dzied viens esmu ar uh, labējā spārnu populistiem. Jautājums ir tāds, kā mēs vēlamies panākt to, lai pasaulē tiktu ieviesta Eiropas standarta vai savu runām šeit parlamentā, ar demonstrācijām un kādām vēstulēm. Vienīgais jāsiskais veids, kā sekmēt Eiropas saimnības ieteikumu globāli šajā laikā, kad uh, mainās ģeopolitiskās varas sadali, ir tieši caur tiesniecības nolīgumiem. Uh, tie, kas balstos pret šiem nolīgumiem, tiem nāksies paskaidrot, kā tad viņi grasās realistiski panākt to, ka mūsu kopējie mērķi tiek, tiek īstenoti, vienlaikus eh, sekojot tai darba kārtībai, kas eh, izolē Eiropas Savienību un, un liec tai būt pilnvērtīgam tirsniecības partnerim. Paldies! Paldies, eh, kolēģis Dante, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Skaidri mums vēsta, ka 2018. gadā tirsniecības um, apjoms starp Eiropas Savienību un Vietnamu sastādīja aptuveni 14 miljardus eiro. Tas nozīmē, ka Vietnama jau tagad ir diezgan būtisks, svarīgs mūsu tirsniecības partneris. Un uh, mūsu pilsoņi ikdienā izmanto aizvien vairāk produktu, kas ir ražot Vietnamā. Šis nolīgums uzlabos gan tirsniecības, gan politiskās attiecības ar Vietnamu. Mēs iegūsim strateģisku partneri ārkārtīgi svarīgā pasaules daļā, proti Dienvidu Austrumāzijā. Un tas mums dos iespēju strādāt pēc vienotiem spēles noteikumiem. Pēdējos gados Vietnamā notikušas būtiskas reformas, iesevišķi, kas attiec uz darba likumdošanu, un šeit tiešām panāca uh, milzīgs progress, ko ir atzīmējusi starptautiskā darba organizācija. Protams, tas ir tikai sākums šim garajam procesam, un uh, mums ir jāturpina pieprasīt, lai reformas šajā jomā turpinās, tāpat arī uh, cilvēktiesību un vārdu brīvības jomā ir ja nepieciešami konkrētāki pasākumi no Vietnamas puses. No, nu, ko arī no nu, viņiem sagaidīsim. Un es nešaubos, ka šis tirdzniecības uh, nogums var kalpot arī kā svarīga svīra Eiropas Savienības rokās, lai panāktu to, ka reformas Vietnamā turpinās. Paldies, uh, kolēģi Harcovā. Viena minūte, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāja komisāra kungs. Šis būs pirmais būtiskais tirdzniecības noliegums, ko šis jaunais parlaments būs ratificējis. Un tas sūtīs vairākus visai pozitīvus signālus. Pirmkārt, Pasaulē, kas aizvien vairāk kļūst protekcionistiska, Eiropas Savienība apliecinās to, ka mēs joprojām ticam tirsniecībai, kas balstās uz noteikumiem. Varbūt šis reģions, mm, tātad mēs tuvināsimies reģionālam asam nolīgumam ar šī līguma palīdzību, un tāpat arī būs pilsoņi un, un uzņēmēji, kuriem uh, būs labāk priekšnoteikumi viņu uh, rūpalas attīstīšanai, tas radīs jaunas darba vietas, un tas uh, pierādījis arī to, ka tirsniecība var pozitīvi ietekmēt citas jomas. Šajās sarunās Vietnama eh, tika spiesti pieņemt būtiskas eh, reformas eh, darba tiesību jomā. Un tas dos iespēju arī cilvēkiem konstruktīvi strādāt pie tādiem jautājumiem, kā, piemēram, cilvēktiesības un vidas apstākļi. Un, bet, protams, kā ar citu, jebkuru nolīgumu svarīgākais būs īstenošana un var ķēdināties, ka šis parlaments tam sakos līdzi. Paldies! Nu, kolēģis Kampa Minosī, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, dārgie kolēģi. Nu, šeit rūpīgi jāsvēlās vārdi komentējot um, uh, to, ko komisija mums te klāstīja, un īstais vārds šeit būtu meli. Šis noliegums ne neradīs izaugsmi un nepalīdzēs uh, Vietnamas uzņēmējiem. Tas būs tikai pa kārtējais papildus uh, un stimulus uh, lieliem uzņēmumiem un uh, tam, lai um, uh, uzņēmumi pārceltos uh, citviet. Tas būs liels trieciens dažādām nozarēm, gan Itālijā, gan Eiropā kopumā. Un jāsaka, ka šis nolīgums ir, ir visai skandalos un kaunpilns. Tas ļaus Vietnamai strādāt pēc visai zemiem darba tiesību standartiem, un tāpat arī panāks to, ka kritīsies darba samaksa daudz, daudz viet. Vēl šo nolīgumu varētu saukt par liekulību. Jaunais zaļais kurs, ko izsludinājusi komisija, šajā nolīgumā nekādā veidā neatspūgļos. Un, uh, un uh, vietnamieši varēs uh, turpināt ar saimniekot pēc vecajām metodēm. Mēs nepieprasām no viņiem augstākus standārtus, ko paģēram no citām valstīm. Vietnamā tas netiek pieprasīts, un tā ir vēl viena izgāšanās. Un, um, tas novadīs pie turpmāka sociāla dempinga. Paldies! Uh, kolēģis Hautala, vienu minūti, lūdzu. Kolēģi Hautala. Priekšsētā kungs, kundze, komisāra kungs, Nolīgums starp Eiropas Savienību un Vietnamu, protams, ir svarīgs no ģeopolitiskā viedokļa. Un Vietnama nešaubīgi eh, ir panākusi arī zinām progresu darba reformu jomā, bet no otras puses eh, krimināla kodeksā tas neatspūgļojas. Eh, vajāšanas ir kļuvušas daudz asākas, arī šo nolīgumu pēdējā fāzē. Un parlaments atbalstot šo nolīgumu rīt uzņemsies visai smāku atbildības nastu. Kā mēs panāksim, lai mūsu prasības par ilgspējīgu attīstību, cilvēktiesībām un neatkarīgas pilsoniskas sabiedrības iesaisti politiskos procesos tiks ievērot? Kā mūsu ārlietu komiteja pieprasa no komisijas un vietnamiešiem, nav izveidots neatkarīgs monitoringa mehānisms attiecībā uz cilvēktiesībām un neatkarīgs sūdzību izskatīšanas mehānisms ar, ar tiesiskiem aizsardzības līdzekļiem, un tādēļ mēs zaļo grupa šo nolīgumu atbalstīt nevarēsim. Paldies! Paldies, vārds kolēģim Bīlēnam. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri kungs, kolēģi. Brīvās tirsniecības nolīgums, kā arī nolīgums intelektuāla īpašumtiesību jomā, ir visai ambiciozi nolīgumi. Tikpat ambiciozi, kā Eiropa ir noslēgusi līdz šim jebkura attīstības valsti. Sarunu gaitā komisija bija izvirsījusi visai augstus mērķus. Un tā ir starpā arī to, lai nodrošinātu labāko piekļuvu Eiropas uh, Savienības uzņēmumiem Vietnamas tirgumu. Un lai Vietnamas uh, šis nolīgums tiktu par nākamo svarīgāku, kļūt par nākamo svarīgāku atsaucas punktu pēc Singapūras nolīguma. Un jāsaka, ka šie mērķi ir uh, īstenoti. Šis nolīgums iet tālāk par PTO prasībām daudzās jomās, tād, piemēram, pakalpojumu jomā, bez tarifu, tātad tirsniecības, kā īpašumtiesības un tā tālāk geogrāfiskās um, izcelsmes norādes šeit varētu pieminēt. Visā šajās jomās Vietnam ir uzņemsies papildus saistības, kas iet tālāk par uh, to, kas no Vietnamas ir ticis pieprasīts uh, citu uh, nolīgumu kontekstā. Nu, jāsaka, ka šis nolīgums tiešām atcelsta te visas eh, tarifu ierobežojumus tirsniecībai. Nolīgums ir līdzsvarots un tam būs pozitīva ietekme uz Eiropas saimnības tautsēmniecības attīstību. Un tas tā, eh, tāpat arī pavērs eh, papildus iespējas mums izdarīt papildus spiedienu uz Hanoju cilvēktiesību jomā. Tādēļ aicinu ratificēt šo nolīgumu. Paldies! Tālāk kolēģis Džorī, vien, kolēģi Džorī, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs redzam, ka um, ekstremālo spēku pārstāvi šeit uh, uh, uzliekas kā parasti. Bet kāds ir šī nolīguma mēģis? Tā nolīguma mēģis ir uh, radīt papildus iespējas mūsu uzņēmiem, mūsu tirgotājiem. Un tas nāks par labu arī Vietnamas pilsoņiem, palīdzēs viņiem aptu attīstībā, uzlabos dažādus standartus un dažādas uh, brīvības. Un, um, Tie, kas domā, ka Eiropa sprediķo citām valstīm, uh, paģērot no, no tām uh, kādus liekus standārtus, šeit uh, kļūdās, jo šis nolīgums balstās uz dialogu, un es uzskatu, ka tas uzlabos situāciju ar cilvēktiesībām un, un vidas standartiem valstī. Tie, kas nevēlas atbalstīt šo nolīgumu, faktiski liedz Eiropas Savienības valstīm piekļuvi uh, Hanojas tirgiem. Lūdzu, komisijai sniegt papildus informāciju par to, kā Eiropas Savienības mazajiem video uzņēmumiem varēs piekļūt Vietnams tirkiem. Paldies tālāk, Rodrīgas Piņēro, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādētāja, komisāra Hogankungs. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Vietnamu ir svarīgs no strateģiskā viedokļa. Tas būs papildus stimuls mūsu tirsniecības attiecībām ar asiem reģionu, un tāpat arī būs uh, uh, palīdzēs eh, Vietnamai nostāties uz multilaterālismu ceļu laikā, kad tas ir tik nepieciešams. Nolīgums ir visai ambiciozs, eh, vērienīgs, te, tas uzlabos eh, sadarbību ar Vietnamu, tāpat arī tajā ir saistoša nodaļa par ilgspējīgu attīstību un arī darba tiesībām, kas atbilst starptautiskās darba organizācijas konvencijām. Arī man un citas parlamentārās grupas ir devušas būtisku impulsu šī nolīguma apstiprināšanai. Tā rezultātā mēs esam panākuši to, ka Vietnam uzņem saistības darba tiesību jomā. Tāpat arī apņēmusies respektēt cilvēktiesības dažādās jomās. Ir svarīgi atzīt panākt to, bet, protams, nedrīkstam sēdēt roksklēpī salikuši, un sociālisti joprojām turpina satraukt situāciju ar cilvēktiesībām un pamatiesībām Vietnamā. Tādēļ turpināsim sakot līdz notikumiem šajā jomā. Un mēs lūdzam komisāru nodrošināt to, lai tik darīts viss iespējamais, lai šis nolīgums nenāk par sliktu Eiropas lauksaimniekiem, sevišķi rīsa audzētājiem. Paldies! Paldies! Kārlis Kingam, kolēģim vārds vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšētāji, komisāra kungs. Es vēlos piemin, pievienoties Bartolo kungam cīņā pret ilegālo zveju, kas arī ir paredzēts, lai nodrošinātu ilgspējīgu jūras resursu apguvi un, protams, lai cīnītos ar negodīgiem zvejniekiem mūsu kontinentā. Ir nepieciešams uzsvērt to, kādas panākums ir panākušas tās valstis attiecībā uz šo cīņu un šajā te, nu, vienošanās tekstā. Tur norādīts, ka notiks aktīva cīņa ar nelegālu zveju. Nu, vai ar to ir pietiekami? Nu, ja ar to nepietiks, būs neiet tālāk. Tad uh, būs, piemēram, jāievieš tādas sankcijas kā uh, augstāki tarifi, uh, tāds ir uh, pamatojums tam uh, grozījumam, ko mēs esam iesnieguši un ko es aicinu jūs visus atbalstīt. Paldies. Uh, tālāk vārds Krākungam vienu minūti. Prezidentin, mani dāmas. Priekšstādā, dāmas un kungi. Tirsniecība ir svarīga abām pusēm. Es esmu pastāvīgais referents Bangladešas un citu asiem valstu jomā, un jāsaka, ka šeit pirmo reizi šai valstī pavarās iespēja noslēgt individuālu tirsniecības eh, nolīgumu, lai tubinātos Eiropas Savienības tautsavniecību, lai attīstītos, un tieši tādēļ šis nolīgums ir svarīgs. Jo tas eh, piedāvā daudzas labas eh, iespējas dažādās jomās, kas būtu jāizmanto. Tādēļ aicinu jūs atbalstīt šo brīvās tirsniecības nolīgumu. Tur ir atspūgļot dažādi mūsu viedokļi par, par to, kā būtu jāorganizē tirsniecība citām valstīm. Un tas uh, kalpo kā mūsu piedāvājums turp, turpmākajai attīstībai šajā valstī, lai sekmētu labklājību šajā valstī. Un, uh, lai ja nebūtu jāmeklē laime citās valstīs. Līdz ar to es uzskatu, ka šis nolīgums ir uh, līdzsvarots, kas uh, parāda arī mūsu tā pozitīvā gaismā un nāks labu tirsniecībai abām pusēm. Paldies! Paldies, uh, vārds kolēģi Gregori, vai vienu minūtu, lūdzu. Děkuji Paldies! Brīvtirdzniecība parasti nodrošina labturību abās līguma pusēs. Kā Eiropas idejas atbalstītāji, kā gan es varētu būt pret šādu veidu nolīgumu? Vai tas nozīmē, ka mēs dodam brīvu vaļu uh, komunistiskam režīmam, nenosakot nekādus ierobežojošus nosacījumus. Ratificējot šādu nolīgumu, mēs sakam, ka Eiropas Savienība atbalsta valsti, kurā valda viena partija, kas uh, apspiež savus iedzīvotājus. Nevajag uh, uzticēties viņu teiktajām ka viņi nodrošina cilvēktiesības un veic demokrātiskas reformas. Pēdējos gados situācija Vietnamā ir tikai pasliktinājusies un ne tikai cilvēktiesība jomā. tirzniecībai tas nāktu tikai par sliktu. Vietnama daudz vairāk iegūst no šāda nolīguma nekā Eiropas Savienība. Mums ir nepieciešams sniegt garantijas arī mūsu uzņēmumiem. Vai mēs tiešām vēlamies tādu Eiropu, kuru var ietekmēt autoritīvi režīmi, kas nav parādījuši, ka ir gatavi laboties? Paldies, vai pieņemsiet uh, zilās kartītes jautājumu no kolēģis Simona? Jā. Kolēģi, es nesaprotu vienu no jūsu argumentiem. Vai jūs uzskatāt, ka mēs ārā šo nolīkumu vai arī bez šie nolīkuma vairāk ietekmēsim šo autoritāro režīmu? Tieši uz šo jautājumu